priekšu, lai panāktu labāku situāciju iedzīvotājiem, bet arī visam reģionam, un tas savukārt nāktu par labu arī mums visiem. Lielas paldies! Grazie, komisārio! Komuniko di aver ricevuto. Paldies, priekšsēdētāj. Es atvainojos, komisārs Kunze. Mums ir saņemts rezolūcijas priekšlikums un balsojums par to notiks rīt. Un debats par šo punktu tagad ir slēgtas. Nākamais darbkārtības punkts. Uh, ir eh, komisijas priekšsēdētāja vietniece Savienības augstās pārstāvs ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumu par tēmu AIDS HIV attiecībā uz 18. strāvtātisko AIDS konferenci, kas notiks Vīnē no 18. līdz 23. jūlijam šogad. Parola al viceprezidente Aš. Un tagad uzreiz došu vārdu Eštons kundzei, komisijas priekšsādātāja vietnieces kundzei. Paldies, priekšsādātājs kundz, godātie deputāti. Paldies par iespēju piedalīties šajā, šajās debatēs par AIDS HIV. Tās ir laicīgas debatas, jo ir palikuši tikai 11 dienas līdz 18. AIDS konferences atklāšanai Vīnē. AIDS izplatība turpina radīt ciešanas un AIDS HIV ietekme ir vēl postosāka situācijās, kur netiek ievērots cilvēktiesības. Un mēs zinām, ka konflikts situācijas var novest pie tā, ka aids HIV infekciju skaits palielinās, jo īpaši, ja notiek izvarošana pret sievietēm un bērniem šajos konfliktos. Uh, tas, ka nav pretdiskriminācijas piemērot noteikumu, cilvēki, kas dzīvo ar aids HIV, uh, pārāk baidās uh, lūgt palīdzību, jo pret viņiem notiek diskriminācija un daudzi uh, valstīs saskars ar draudiem nonākt cietumā vai pat uh, viņiem var tikt piespriests nāvesots. Cilvēktiesībām būtu jāsniedz uh, pienācīgas tiesības visiem, arī tiem, kam ir HIV aids, un ir jānodrošina fiziska un mentālā veselība. Un tas nozīmē, ka arī šiem aids slimniekiem būtu jābūt pieejamai informācijai un ārstēšanas iespējām. Cilvēki nedrīkst saskarties ar diskrimināciju tikai tāpēc, ka viņiem ir šī slimība. Godātie deputāti, mēs zinām, ka AIDS HIV infekcijas dažās valstīs tiek izmantots kā iegansts uh, noraidīt bēgļu pieprasījums, uh, patvērumu pieprasījums, un uh, uh, bērni bieži vien nevar iet skolā. Eiropas Savienība ir uh, ļoti aktīvi aizsargājusi AIDS HIV slimnieku tiesības. Eiropadome 2009. Eh, gada novembrī pieņēma savus secinājumus attiecībā uz Eiropas rīcības programmu, lai cīnītos pret AIDS HIV ar ārējām darbībām. Un īpaši uzsverot šeit cilvēktiesību aspektu. Eiropas Savienība ļoti aktīvi ir darbojusies ceļošanas brīvības veicināšanā cilvēkiem ar AIDS HIV. Un mūsu nostāja ir tāda, ka AIDS HIV Uh, nevar būt uh, iemesls noraidīt uh, pieeju vai ceļošanas brīvības ierobežošanu. Un ASV un Ķīnā notikusi attīstība ir pozitīvi vērtējama. Pēdējos mēnešos Eiropas Savienības pārstāvi gan Briselē, gan partneru valstīs ir veikuši dažādus pasākumus šajā jautājumā, proti paužot Eiropas Savienības bāžas par to, ka um, Ugandā, Burundī, Malavī un citās valstīs eh, tiek kriminalizēta eh, seksuāla rīcība un arī ir eh, satraucoši notikumi Senegālā un ir Eiropas instrumentu kopums, lai veicinātu cilvēktiesību ievērošanu gan lesbiešiem, attiecībā uz lesbiešiem un gejiem, lesbietiem un gejiem un mēs kopīgi rīkojamies šajā jautājumā. Paldies! Grazie, iniciamo il dibattito. Paldies! Un tagad uh, es dodu vārdu pārstāvjiem no politiskajām grupām un pirmajai EPP grupas pārstāvei godātajai Kolārskas Babinskas kundzei divas minūtes lūdzu. Paldies, prieksēdētājs kundze! Godāt augstās pārstāvas kundze, vēlētos pateikties Aštons kundzei par to, ka jūs piedalaties mūsu šā vakar debatēs. Uh, Kaut arī citi šobrīd skatās futbola spēles translāciju, mēs debatējam par aids. Šis debats ir ārkārtīgi būtisks, jo jautājums ir sasāpējies. Pēdējo gadu laikā mēs esam redzējuši būtisku medikamentozās ārstēšanas un profilakses uzlabošanos šai slimībai un tomēr mums ir palikuši tikai pieci gadi, lai izpildītu tūkstošgadas attīstības mērķus, un tajos ir ierakstīts, ka ir būtiski jāsamazina aids HIV izplatība. Šobrīd statistika ir tāda, ka jaun inficēto cilvēku skaits pieaug, un īpašās riska grupās, piemēram, sievietes un bērni, uh, saslimstības rādītāji pieaug. Tāpēc uzskatu, ka mums vajadzētu darboties trijējādi. Vispirms tiesiskais ceļš. Mums ir jāmudina valstis, kurās ir daudz saslimušo un, ir ļo, un kuras ir ļoti lielā mērā piemeklētas no aids. Šīm valstīm mums vajadzētu palīdzēt sagatavot un izstrādāt adekvātus rīcības plānus. Vēl bez tam ir, mēģina, ir jāmēģina nodrošināt likums, kas pasargātu inficētos, un mums vajadzētu uzsvērt arī izglītošanas nozīmi, īpaši pieeju izglītībai, pieeju informācijai kā tādai. Tādējādi varētu izvairīties gan no diskriminācijas un palielināt izpratni un sapratni. Tas attiecās gan uz jaunatīstības, gan arī uz attīstītajām Eiropas valstīm. Vēl bez izglītošanas mums vajadzētu runāt arī par to, cik lielā mērā ir pieejami kādi medikamenti. Piemēram, šoruden tiks panākta brīvās tirsniecības nolīguma noslēgšana ar Indiju, un viens no vissvarīgākajiem punktiem šajā tirsniecības nolīgumā ir farmakoloģiskā rūpniecība Indijā. Indija šobrīd ir viena no lielākajiem ģenērisko medikamentu ražotājiem pasaulē. Ģenēriskie medikamenti ir lēti un patiesībā to efekts nav pārliecināts. Paldies, priekšsēdētais kundze, un tagad dod vārdu Kašman kungam trīs minūtes. Tas ir S un D grupas vārdā lūdzu. Thank you, President. uh... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Baronis Aštona, uzklausot jūsu ievadrunu, es varu teikt, ka uh, ka es varētu doties mājās, uh, mans darbs ir paveikts. Es uh, reti, kad esmu uzklausījis kādu, kas tik ļoti labi saprot, ko mēs uh, darām un arī, ko, mēs, ko mums ir jādara, lai aizma, aizsargātu tos, kas ir visneaizsargātie. Un tāpēc man ir liels prieks, ka parlaments ir izlēmis uh, uh, izvēlēties uz tiesībām balstītu pieeju, jo tad, kad ir tiesības, tad tās var īstenot, tad tās uh, sabiedrība var īstenot jūsu vārdā vai uh, jūsu valdību šīs tiesības var īstenot. Un es arī runāju kā parlamenta referents uh, par uh, tūkstošgads attīstības mērķiem. Uh, diemžēl ar AIDS un HIV uh, inficēto skaits pieaug. Uh, 33 eh, miljonu cilvēku dzīvo ar šo vīrusu pasaulē. 2008. Eh, gadā vien 2,7 miljonu cilvēku eh, no jauna inficējās ar šo vīrusu, lielākā daļa no tiem zem Sahāras Āfrikā un 60% sievietes un jauni bērni. Tātad ir skaidrs, ka ļoti daudz vēl ir darāmā. Mums ir jāinformē cilvēku par viņu izvēli, par viņu ķermeni un eh, par to, ka ir cilvēki, kas viņiem kaut kādas tiesības vēlas uzspiest eh, vai pienākums, un uh, bieži vien cilvēki ir spiesti strādāt seksa industrijā un pakļauties citu prasībām, un tāpēc man ir liels prieks, ka mēs atsaucamies dokumentā uz tiem, kuri visvairāk no tā cieši ir uh, paaugstināts uh, inficēto skaits, uh, dažādu grupu vidu, piemēram, uh, uh, tie, kas strādā seksuālajā industrijā, um, tie ir arī uh, bieži vien cietumnieki, kas lieto narkotikas, tie ir migranti un ceļojošie strādnieki gandrīz visos reģionos mūsu pašu kaimiņos, Ukrainā un Krievijā un arī citās valstīs. Šie uh, skaitļi sasnieguši epidēmijas lī, uh, līmeni. Uh, bet tomēr Eiropas Savienība ir vadošā cīņā pret šo infekciju, un es ceru, ka mēs turpināsim tā rīkoties arī 18. starptautiskajā konferencē, kas notiks Vīnē. Un tomēr es gribētu teikt, ka aiz visām šīm miljonu statistikām iedomājieties, ka uh, viens cilvēks eh, dzīvo ar šo te realitāti, ar šo smago realitāti, ar infekciju, ir eh, zaudētas paudzes, zaudētas eh, dzīves, zaudētas māsas un brāļi, un bieži vien dzīvību uh, zaudē uh, vienkārši uh, izšķērdējot šīs dzīves, dzīve tiek izšķērdēta, tikai tāpēc, ka ir šis eh, vīrus, no kur taču var izvairīties. Paldies! Grazie per il gruppo dell'alleanza. Paldies eh, tālāk. Ādas eh, grupas vārdā Infeldes kundze, 4 minūtes lūdzu. Uh, for... Paldies, prieksēdētājs kundze. Vispirms vēlētos pateikties baronasai Aštonai par ievadvārdiem un vēlētos pateikties Skolārskas kundzei un Kašmana kungam arī par viņa teikto, un patiesībā es pilnībā pievienojos un parakstos zem viņa teiktā. Ko vēlētos pateikt? Pēdējie Kašman kunga vārdi bija tādi, ka slimību var novērst, tā ir profilakse, un tāpēc es esmu briesmīgi nikna. Ar ļoti vienkāršiem līdzekļiem, patiesībā pavelti, mums ir iespējams eh, izvairīties no saslimšanas ar HIV aids. Mēs varētu izvairīties no tik lielām ciešanām, piemēram, skatoties uz šādiem vārdiem, kas parādās šajos ziņojumos, tātad stigma, diskriminācija. To pieminēja arī Aštonas kundze. Mums no tā ir iespējams izvairīties, taču arī Eiropas Savienībā joprojām ir šo saslimušo stigmatizāciju. Skatoties tīri statistiski, veselā virknē dalību valstu, piemēram, homoseksuāļiem, nav atļauts nodot asinis. Tātad ir dalība valstis, kuras it kā iestājas vārdos par visiem principiem, par kuriem iestājas Eiropas Savienība. Vispirms pieprasa, ka cilvēks, eh, cilvēki, kur ierodas Eiropas Savienībā, viņiem aizpildot deklarāciju ir jānorāda, ka viņiem nav HIV aids, tātad kur ir mūsu cilvēktiesības. Ja mēs vēlamies eh, atcelt eh, Uh, ceļošanas aizliegumu, kāds šobrīd vēl vairākām valstīm ir ar Amerikas Savienotajām valstīm, tad mums vajadzētu to pašu attiecināt arī uz mums. Vēl par stigmām. Cilvēki ir šaurpierīgi. Uh, varbūt paskatīsimies to, kā cilvēki bieži vien skatās uz seksuālo morāli. Arī šajā parlamentā ir deputāti, kuri uzskata, ka viņi nevar atbalstīt tādu rezolūciju, par kuru mēs uh, balsosim rīt, proti par šīm rezolūcijām, kurā runa iet par seksuālo veselību. Ja mēs vienkārši atzītu principus, ka sieviete ir atbildīga par savu seksuālo veselību, un ja ik viens deputāts šajā parlamentā atbalstītu šo domu, tad jau mums izdotos izvairīties no lielām ciešanām. Es nevaru saprast, kā cilvēki var noraidīt šos, cil... šos principus un vienlaicīgi skatīties godīgi acīs sievietēm. Es uzskatu, ka šiem deputātiem pašiem vajadzētu tikt galā ar savām domām. Varbūt atzīsim beidzot to, ka sievietes ir atbildīgas par savu ķermeni un veselību. Viņas nolēma, pie tam ne tikai ārpus Eiropas Savienības, bet arī mūsu pašu robežās. Tas nemaksā neko, ne kapeikas pieeja medikamentiem un adekvātai veselības aprūpai. Tas ir pamatu pamats. Eiropas Savienībā mēs uzskatām, ka tās jau ir pamattiesības, pat ne cilvēktiesības. Tas arī ir šodienas viens no tematiem. Kāpēc tad mēs šīs tiesības noliedzam? Vai tad tā ir privilēģija? Nē, tā ir pamatiesība. Piemēram, jā, šobrīd mūs ir piemeklējusi smaga ekonomiskā krīze, un tas attiecās gan uz Eiropas Savienību, gan uz valstīm ārpus tās. Tātad veselīgs darba spēks ir viens no priekšnoteikumiem ekonomiskajai attīstībai. Tātad investēsim veselībā. Tāpēc es vēlētos griezties pie tām valstīm, kuras šobrīd uzskata, ka finansējums veselības aprūpē ir jāapcērp. Es uzskatu, ka Patiesībā sabiedrības veselībai vajadzētu būt vienai no mūsu prioritātēm. Mums nevajadzētu runāt par budžeta samazināšanu, mums vajadzētu runāt par budžeta palielināšanu veselībai. Jā, bet tā ir dalība valstu valdību kompetencē. Un noslēgumā, priekšsēdētājas kundze, es vēlētos griezties pie visiem šī parlamenta deputātiem atbalstīt šo rezolūciju. Rīt paldies! Grācie per il grupo verde. Paldies, un tagad zaļo grupas vārdā Hautalas kundze pusotra minūte, lūdzu. Very much, uh, president. Liels paldies, priekšsēdētājs kundze. Es pilnībā atbalstu to, ko teica šie trīs kolēģi no citām grupām par HIV aids un gribētu pateikties arī augstajai pārstāvēji par viņas izvēlēto pieeju šim jautājumam. Es domāju, ka šī te eh, rezolūcija, kur rīt pieņemsani, būs eh, ļoti būtisks ieguldījums 18. starptautiskajā aids konferencē, kas notiks šomēnes Vīnē. Un eh, tādējādi mēs tiešām varēsim uzsvērt, cik svarīgi ir tas, ka uh, Eiropas Savienība strādās kopā ar šīm valstīm, kurām joprojām ir šīs te politikas un likumi, kas e, neļauj palīdzēt HIV aids inficētajiem un e, ka tie ir ļoti būtiski šķēršļi šīs eh, slimības apkarošanā. Mūsu rezolūcijā mēs norādām, ka joprojām ir 106 šādas valstis, un tas ir būtisks mūsu ārlietu politikas un attīstības politikas uzdevums uzsvērt to, ka uh, ir eh, nepieciešama uz eh, pierādījumiem balstīta pieeja HIV aids gadījumā un nedrīkst balstīties uz aizspriedumiem, kas joprojām pastāv. Un ir ļoti skumji eh, noraudzīties, ka joprojām daudzās valstīs viendzimuma seksuālas attiecības tiek krimināli sodītas un likumā ir noteikti šādi sodi. Uh, To um, nevar tā atstāt, to nevar tikai balstīt uz tradīcijām, uz, uz kultūru. Šeit ir runa par uh, cienīgu attieksmi pret uh, cilvēkiem un uz tiesībām balstīta pieeja ir pareizā. Paldies! Un tagad uh, eh, goja grupas vārdā Matiesa skundze. Pusotra minūte, lūdzu. Brigāda, senjora prezidents, senjora komisija. Paldies, priekšsēdētāji. Komisārs kundze mēs eh, beig beigās atkārtojamies, vairāk daudz ko nav ko teikt. 2008. gadā 2 miljoni 40 tūkstoši gadījumi ir nākuši no jauna klāt, 2008. gadā ir bijuši 2 miljoni mirušo. 31 miljonu cilvēku tā tiek vērtēts ir inficēti. Divas trešdaļas no šīm personām, to es gribētu uzsvērt, viņiem nav pieeja ārsta palīdzībai. Tā ir slimība kura ir eh, ļoti atkarīga no pieejas medikamentiem. Vairāk nekā 20 miljoni uz dienvidiem no Sahāras tūkstneša ir 20 miljoni inficēti, un eh, sievietes daudz lielākā mērā ir inficētas ar šo slimību. Šodien, tieši tāpat kā agrāk, ir nepieciešami rīkoties profilaktiski, preventīvi, lai aizsargātu līdz ar to cilvēktiesības. Mēs gribam aicināt komisiju un padomi, lai tās rīkotos pēc vieniem pašiem principiem un uh, risinātu šo jautājumu globāli. Mums ir nepieciešama politika, kurā aizkavē diskrimināciju pret šīm personām. Tas pats attiecas uz Eiropas Savienību, jo Eiropas Savienības iekšienē arī notiek diskriminācija pret homoseksuāliem cilvēkiem, un uh, mums um, ir uh, jāizmanto globāli līdzekļi, tie jāpalielina arī pret tādām slimībām kā pret malāriju. Un arī seksuāla reproduktīvās tiesības cilvēkiem jāpastiprina, jo tas nenotiek, tad situācija vēl pasliktināsies. Mēs esam lepni par to, ka mēs sniedzam attīstības palīdzību, bet te nedrīkstētu mērīt ar dažādām mērauklām, bet jāspilda mūsu pienākumu. Paldies, paldies! Mēs tagad sāksim debates ar citiem runātājiem. Sarakstā nākamais ir Kelīkungs, divas minūtes lūdzu. Uh, thank you very much, Madam President. And I would like to compliment uh, Baroness Paldies, priekšstādātais kundze. Es vēlētos pateikties arī Aštons kundzei par to, ka jums ir izdevies uh, sagatavot uh, šo ievadrunu. Es pirms pāris gadiem sastapos ar HIV aids, kad es eh, kā brīvprātīgais strādāju Malavī. Un eh, es redzēju, cik slimība ir plaši izplatīta pieaugušo un bērnu vidū. Malavī dzīvo 12 miljoni, vidējā dzīvildz 42 gadi, un tajā ir visaugstākais procents saslimušajiem HIV aids. Uh, 86 tūkstoši cilvēku mirst katru gadu, un katru gadu par jaunu tiek inficēta apmēram 80 tūkstoši. Un tikai 15% no tiem, kuriem ir nepieciešama antiretrovirālā terapija, to saņem. Ko vajadzētu darīt? Trīs lietas. Vispirms medicīniska aprūpe mums ir jāmēģina izvairīt otrkārt eh, izsargāšanās, Tā tad ir jāmēģina cilvēkus apmācīt, lai cilvēki zinātu, kā izsargāties, un lai arī viņiem būtu tolerantāka attieksme pret tiem, kuri ir inficēti ar aids. Aštons kundze jau teica, ka vajadzētu varbūt izvairīties no noteiktas rīcības. Piemēram, ir eh, tādi klāni, kuri var darīt kurās vīrieši var darīt pilnīgi jau ko ar sievietēm un jaunām meitenēm. Es uzskatu, ka ar Eiropas Savienības līdzekļiem mums varbūt vajadz, varētu, mēs varētu palīdzēt viņiem izvairīties no šādas prakses. Jā, mēs varam nosodīt šādu praksi, bet mums ir jāsadarbojās ar tiem, kur strādā uz vietas. Es e, Malavī katru dienu pirku avīzes, un šajās avīzēs parādījās kritiski, stra, kritiski raksti par nevalstiskajām organizācijām, kuras mēģināja darboties ar šiem ar šiem eh, klaniem. Es uzskatu, ka mums vajadzētu parādīt, ka cilvēkiem ir iespējams dzīvot labāk un ir iespējams izsargāties no HIV. Grazie, eh, la parola all'onore. Paldies, tagad vārds Lunačekas kundzei pusotra minūte lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji augstās pārstāvis kundze, komisārs, vicepriekšsādātājs kundze, kolēģi, es esmu ļoti priecīgi, ka mums būs kopīga rezolūcija, un es ceru, ka plašs vairākums atbalstīs šo rezolūciju, jo, kā jau tika teikts, mēs gatavojamies 18. aic konferencei Vīnē, kas ir mana dzimtā pilsēta, un tas ir ļoti aktuāls temats, un šeit ir runa par uz uh, tiesībām balstītu pieeju, kas nav bijusi pagātnē. Un mēs visi zinām, ka HIV aids uh, noved pie tā, ka inficētie cilvēki tiek bieži vien uzskatīti par kaut kādiem savādākiem, viņi tiek marginalizēti. Un uh, šī ir tā aktuālā lieta. Viņi ir uh, jāiekļauj veselības sistēmā, prevencijas sistēmā, un es gribētu visiem atgādināt, ka pat PTO uh, par trips Dohas deklarācijā skaidri pateica, ka veselībai ir jābūt primārai pār uh, tirzniecības interesēm, kas ir īpaši svarīga Āfrikā, kur 60% no investētiem cilvēkiem ir sievietes un meitenes. Proti, uh, Eh, jau sabiedrības grupa, kam ir mazāka pieeja eh, veselībai. Un eh, ir jāsniedz medikamenti arī nabadzīgākajiem iedzīvotājiem. Un tas ir izšķiroši svarīgs moments cīņā pret HIV un AIDS. Kā jau agrāk tika teikts, uh, sievietes un uh, meitenes šobrīd vairāk cieš no šīs epidēmijas nekā sākumā, kad tie bija galvenokārt gēļi, vīrieši. Tagad šī slimība ir mainījusies. Uh, sievietes un meitenes ir vislielākais īpatsvars inficēto vidū. Un uh, tāpēc gribu aicināt visus, kas vēl nav parakstījuši deklarāciju, balsot par rezolūciju rīt, lai mēs varētu parādīt, ka uh, Eh, veselība ir eh, jānodrošina visiem, jo īpaši tiem, kas ir inficēti ar hivaids. Liels paldies! Tagad eh, Mikulāšeka kungs divas minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēdātājs kundze. Paldies, priekšsēdātājs kundze. Neskatoties uz to, ka ir iespējams ārstēt šo slimību, mēs joprojām sastopamies ar to, ka pacients, kur slimība būtu ārstējama, joprojām mirs tuberkulozes vai citu infekciju dēļ. Lielākā daļa pacientu saskaņā ar dažādiem pētījumiem tiek inficēti ar HIV aids seksuālo kontaktu ceļā. Taču runāsim taisnu valodu kurš tad izplata slimību? Esam dzirdējuši jau, ka tie ir cilvēki, kuri varbūt ir seksuāli aktīvāki, kuri piedāvā savu miesu seksuāliem pa pakalpojumiem. Tātad tie ir cilvēki, kuri izplata šo saslimšanu. Taču nebūsim naivi. Nepievērsim acis uz faktiem un neizliksimies, ka medicīniskās pārbaudas, teiksim, prostitūtām reizi nedēļā atrasināt problēmu. Es, es pats esmu gājis pie ārsta un zinu, ka, piemēram, cilvēks, kurš ierodās pie ārsta pirmdien un atkal nākamo pirmdienu, varbūt tika inficēts otrdien vai pirmdienas vakarā un visu nedēļu ir aplipinājis citus. Šeit jau tika pieminēti homoseksuāļi un seksuālo pakalpojumu sniedzēji. Mēs zinām, ka tieši šajās riska grupās Tās ir riska grupas, kuras ir samērā noslēgtas, un šajās riska grupās izvērtība ir samērā pierasta parātī, parādība. Tas ir tikai laika jautājums, kad visi šajās grupās atrodošamies būs inficēti. Jā, mēs varam runāt par antivirālajiem medikamentiem, taču šobrīd ir pierādīts, ka tie nav pietiekami efektīvi, un es tiešām ceru, ka septītā zinātniskās ietver programmas uh, ietvaros mums izdosies rast jaunus molekulu savienojumus, ar kuriem mēs varēsim ārstēt saslimušos. Es eh, jebkurā gadījumā iestājos par to, ka ir jāpalīdz Āfrikai jebkurā iespējamā veidā, jo Āfrikā miljoniem cilvēku cieš, un ir mūsu, tas ir mūsu pienākums viņiem palīdzēt. Un tagad pārējām pie brīvā mikrofona. Eh, procedūras, un Jakolīno Salvators kungam dod vārdu eh, vienu minūti. Sí, grazie. Paldies, priekšēdētāji. Nevar būt nekādas šaubas, ka aids vai joprojām paliks apdraudējums ne tikai Eiropas Savienības iedzīvotājiem. Katru gadu tūkstošiem cilvēku mirst, un uh, problēma kļūst arvien lielāka tā saucamajās attīstības valstīs. Šie cilvēki ir jāglābi, ir vairāk nepieciešama preventīva pasākuma, vairāk informācijas un vairāk eh, rehabilitācijas un vajadzīgi lielāki resursi. Eh, šiem resursiem jātiek arī atbilstoši izmantotiem. Ir jādomā arī par atbalstu ģimenēm, jo problēma cilvēkiem, kas ir slimi ar aids, eh, attiec arī uz viņu ģimenēm. Mums ir jārīkojas, jo noteikts dzīvesveids, protams, ir veselīgāks. Mērķim ir jābūt tādam, ka ir jāsniedz labāk rezultāti, mums jārūpēs konkrēti par to, lai šīs problēmas eh, laikā samazinātos, nevis tikai palielinātos. Paldies. Vortmans kundze vārds, divas minūtes, viena minūte. Tā krūsteļa no infekcijas. Lielākā daļa no jaunajām infekcijām pagājušajos gados attiecās uz 15 līdz 20 piecgadīgajiem. Tie ir īpaši jaunie cilvēki, kas potenciāli eh, par zemu novērtē risku. Tā ir nezināšana par šo slimību. Viņi ir par jaunu, lai piedalītos, piemēram, tādos eh, eh, atcerētos tādas informācijas kampaņas kā 80. gados, un tas nav arī iekļauts skolu programmās. Eiroparametra aptauja 2005. gadā parādīja, ka lielākā daļa no Eiropas iedzīvotājiem vēlas Eiropas Savienības lielāku piedalīšanos ciņā pret uh, HIV un AIDS. Šī aptauja parāda, ka iedzīvotāju vidū vēl ar vienu ir par maz informācijas, nepieciešams jaunas kampaņas, lai piemērotā veidā informētu mērķi grupas un lai izvairītos no inficēto stigmatizācijas. Paldies, Vetmanas kundzē. Tālāk Nikolau kungam vārds. Svaistokļā, proedre. Το είπε και η κυρία Γουέφμαν προηγουμένως. Paldies, priekšsādātājs kundze. Kā jau tika teikts, Vērtmans kundze to uzsvēra, kaut gan 33 miljonu cilvēku šobrīd ir inficēti ar šo eh, nāvējošo slimību, šo vīrusu pasaulē. Joprojām ir miljoniem cilvēku pasaulē, kuriem joprojām nav šīs informācijas. Viņi nav informēti par riskiem, kādi pastāv saistībā ar HIV un AIDS. Tātad mēs tiešām eh, nedrīkstām samierināties ar šo situāciju. Mums ir jāintensificē mūsu aktivitātes, ir jāveicina informētība un jācīnās pret sociālo izstumtību. 30% no inficētajiem Eiropā mūsdienās eh, pat neapzinās to, ka viņi var aplipināt citus ar šo vīrusu. Uh, Šis vīrus ir jāskata kā globāla prioritāte. Tas ir jāapkaro globālā līmenī, un komisija ir jāpastiprina savu pūliņi un jāliek lielāks uzsvars uz uh, jaunošu informēšanu. Paldies, un uh, tagad uh, noslēdzam šo procedūru un došu vārdu komisijas vicepriekšsādātājs kundzei Lūdzu. Priekšsādātājs kundze, kolēģi, paldies! Es gribētu sākumā pateikt, ka esmu pārliecināta, ka Vīnas konference palīdzēs mums virzieties uz priekšu, lai labāk aizsargātu cilvēkus pret HIV un AIDS un uh, uzlabos pieeju ārstēšanai. Daudzi godotie deputāti uz to šokar atsaucās un gribētu jums arī apliecināt, ka mēs saglabāsim un pat palielināsim mūsu aktivitātes, lai aizsargātu šīs tiesības gan Eiropā, uh, gan arī iekļausim tās attiecībās ar mūsu eh, partneriem trešajām valstīm. Diemžēl es būšu tuvijos austrumos un nevarēšu piedalīties Vīnas konferencē, bet eh, mans kolēģis komisārs Dalī, kas ir veselības un patērētāja aizsardzības komisārs, pārstāvēs Eiropas komisiju un uzstāsies konferences atklāšanas sesijā. Uh, Daudzi komisijas dienesti no uh, izglītības un arī pētniecības un veselības jomas piedalīsies, un uh, uh, gribu aicināt arī visus deputātus piedalīties šajā uh, konferencē, un ja jūs piedalāties, tad uh, sadarbojoties arī ar mūsu dienestiem, jo tur tiks prezentēts uh, Eiropas Savienības aktivitātes un aicinu jūs piedalīties arī komisijas uh, papildu sesijās. Uh, Bet tagad uh, varbūt daži komentāri par to, ko uh, darīja arī deputāti šajās debatēs. Un es gribētu sākt savu personīgo eh, stāstu ar to, ka šodien ir ļoti svarīga, uh, nozīmīga spēle notika Dienvidāfrikā. Un pirms dažiem gadiem es biju Dienvidāfrikā un mani izved nedaudz ārpus Johannesburgas un cilvēks, kas bija šofers, viņš runāja par HIV un AIDS problēmām Dienvidāfrikā. Uh, Un tas ir jautājums, kas satrauc daudzus cilvēkus uh, šajā uh, valstī. Un uh, Anī Lenoks te var pieminēt. Uh, šofers teica, izvēlēties jebkuru ciemu uh, turpmākajā uh, stundas laikā. Es redzēju dažādus ciemus un es norādīju uz vienu ciemu. Mēs iebraucām šajā ciemā un viņš man aizveda uz kapsētu. Viņš teica, ziniet, Afrikā uh, ir tradīcija, ka Eh, jūs neliekat kapakmeni eh, gadu pēc tam, kad cilvēks ir apglabāts. Tātad visi krusti, ko jūs šeit redzat, šie mazie krusti, eh, ir cilvēkiem, kas ir miruši pēdējā gada laikā. Un es biju šajā kapsētā un es redzēju simtiem šādu krustu. Un viņš ļoti vienkārši man teica, ka tie ir aic upuri. Godātie deputāti, ko es redzēju, tā ir eh, nevajadzīga posta traģēdija, ko es redzēju, un es uh, uh, apsolos, ka es atbalstīšu jūs rezolūciju un tās ieviešanu. Paldies! Merci, uh, Paldies, augstās pārstāvs kundze. Mēs šīs debats noslēdzam, un tagad darba kārtībā ir uh, komisijas priekšsādātāja vietnieces uh, Savienības augstās pārstāvs ārlietās un drošības politikas jautājumos paziņojumus par konvenciju par kasvešu munīcijas aizliegumu.